Lai dzirdējāt, kādas ziņas bija mm, nedēļas nogalē, kad Ziemeļīrijā notika negadījums, kurā iesaistīti bija divi uh, karavīri, viens no Birmingems un, un uh, no Landenes, un uh, tika iesa, ievainoti četri civi, citi cilvēki, ievai, ieskaitot divus civiliedzīvotājus. Viens no viņiem ir kritiskā stāvoklī, un viņš ir polijas pilsonis. Uh, Nāvīgais uzbrukums eh, drošības spēkiem Ziemeļīrijā ir eh, pilnībā nosodāms akts, un eh, to es gribētu tiešām nosodīt visstringrākajā veidā. Mēs izsakām līdzjūtību ģimenēm un nogalināto karavīru piedarīgajiem, kuri dienēja sabiedrības labā. Mēs arī izsakām līdz, līdzjūtību citiem uh, upuriem. Šis bija pirmais uh, nāvējošais uzbrukums karavīriem 12 gadu.